przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Dāmas un kungi, sāksim mūsu šīs dienas sanāksmi saskaņā ar darba kārtību. Būs padomas paziņojumi par Eiropadomas tikšanos 16. septembrī. Vēlējos uh, zālē sirsnīgi sveikt padomus priekšsēdētāju Hermanu Fan Rompeju. Priekšsēdētāja kungs, man ir ļoti liels prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā.